Tas rada problēmas. Tas nozīmē, ka pilnīgu in sistēmu integrāciju nodrošināt mēs nevarētu. Un kāpēc arī tas būtu vajadzīgs? Kāpēc nebūtu šāda konkurence Eiropā? Kāpēc visur jābūt pilnīgi vienāda, es nezinu, pa, tāda padomiska sistēma, par kuru tad nolems kaut kāda Eiropa padoma vai komisija? Tas, manuprāt, nav nekas, kas varētu pēc tam funkcionēt. Nē, mums ir vajadzīga konkurence. Konkurence pastāv arī algu jomā, konkurence pastāv visur. Un tieši tas padara ekonomiku dzīvot spējīgu un vitālu. Lielbritānijas ekonomika plaukst un zēn, ne, neskatoties uz Brexit. Un kas notiek ar Eiropas tautsēmniecību? Nu, tik labi tā vismaz nemaz neiet. Zinām, piemēram, ka eh, pat Deutsche Bank ir problēmas, Itālijas bankas vispār šobrīd piedzīvo vētrājums laikapstākļus. Nu, jāsaka, kopumā mūsu sistēma šķiet ir krietni labāka. Bet visi šie centieni, tagad visas šīs Eiropas sistēmas padarīt par pilnīgi vienādām, manuprāt, novedīs tikai pie viena. Tas novedīs pie nu, tāda kā padomju komunismu, manuprāt. Es pat nezinu, kā lai to sauc. Manuprāt, tā ir ļoti bīstama un ļoti slikta doma. Un Lielbritānijai, jāsaka, nebūs nekādas daļas tajā visā. Un paldies Dievam, ka mēs arī šobrīd stājamies laukā. Pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un pirmā runātāja Grapīnī kundze. Priekšādātāji, paldies! Komisārs kundze! Es nu dienu nesaprotu vienu otru kolēģi nostāju. Šeit valda pilnīgs sajukums. Mēs taču nevēlamies nodrošināt vienu sociālā nodrošinājuma sistēmu. Nē, vēlamies, lai tiktu respektētas e, mobilo darba ņēmēju tiesības, tad, kad tie pārvācas strādāt uz citu dalību valsti, lai būtu skaidrs, kāds ir to tiesības un lai šīs tiesības tiktu respektētas tieši tāpat kā vietējo darba ņēmēju tiesības. Vienkārši neticam, ka mums ir vienots tirgus, pastāv darba ņēmēju pārvietošanās, bet nevēlamies, lai tiktu respektēta sociālā nodrošinājuma sistēmas piedāvājums piedāvātās iespējas. Protams, ka varbūt šis nav tas labākais veids, kā virzīties uz priekšu, bet salīdzināsim pašreizējo situāciju ar to, ko piedāvā šis ziņojums. Un te ir iekļauts kompromiss. Nebūs vairs tādi gadījumi, kā piemēram Austrijas lieta, kad piemēram notiek eh, bērnu pabalstu samazināšana darba ņēmējiem, kas ieradušies tur no citām dalībvalstīm. valstīm. Eh, vai vēlamies vienot Eiropu, vai vēlamies šo vienoto tirgu? Ļoti labi, tieši tāpēc jau līgumā tas arī paredzēts. Un, ja to vēlamies, tad tādā gadījumā ir vajadzīga vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu un vienlīdzīgas arī sociālās tiesības. Paldies, Lenārds kungs, jūs vēlēties šķiet uzdot zilās kartītes jautājumu Kobernu kungam, bet gribēju jums vienkārši paskaidrot, ka Koberna kungam paredzētas debatas bija sākotnēm. Došu jums minūti, eh, bet varbūt tūlīt pēc nākamā runātāja. Vispirmām kārtām deputāts Marijas. Priekšādātāji, paldies! Sociālā nodrošinājuma sistēmas ir dalību valstu kompetencē. Tas pirmām kārtām. Otrām kārtām - elastīgs darba tirgus Un šī sistēma ar nosūtīt norīkotajiem darbiniekiem šobrīd rada dempingu. Un jāsaka, nu, tas viss ūdeņus ir saduļķojis. Nevienai sociālā nodrošinājuma sistēmai nav jāto pārvērstai par tādu sistēmu, kas piedāvā subsīdijas kaimiņu valsts strādājošiem, tā kā tas ir noticis ar mūsu sistēmu Grieķijā. Tūkstošiem Bulgārijas darba ņēmēji Grieķijā saņem šādus pabalstus nu, diskriminācija nedrīkst notikt pret tiem, kas strādā vienā dalībvalstī. Jā, bet tāpat laikā nedrīkstam arī šīs tiesības eksportēt kā tādu preci un piedāvāt pabalstus ehm, tiem, kas meklē darbu. Viņiem ir jāpaliek tajā valstī, kur viņi strādājuši, un vienīgās eksporta iespējas vajadzētu piedāvāt attiecībā uz pensiju tiesībām. Tās ir tiesības, ko, no kā neviens nevar atteikties, un ko cilvēks varētu paņemt līdzi, dodoties uz kādu citu ehm, valsti. Nu, un tad tas viss noved gal galī pie nu, tādu gudrāko cilvēku aizplūšanas, ja šādā veidā rīkojamies. Paldies, tad nākamais runātājs Lenārs Kungs ar zilās kartītes jautājumu Kobernu kungam. Tas gluži nebija tā kā mm, zilās kartītes jautājums, bet uh, regla, gribēju atsaukties uz reglamentu punktu. Protams, Kobernu kungam acīm redzot nebija šīs debatas pietiekami svarīgas, lai viņi ierastos savlaicīgi uz šīm debatēm. Viņš neizmantoja savu uzstāšanās laiku tad, kad tas bija vajad, mm, vajadzīgs. Un, manuprāt, nav īsti godīgi, ka tagad viņš lūk ir saņēmis apēdz gardas boku Brokas izgulējies, ieradies uz debašu pašnoslēgumu un tomēr saņem uzstāšanās laiku. Ja viņš grib piedalīties debatēs, viņam jārādas, jāierodas savlaicīgi un jārunā pēc kārtas, tā kā tas ir sākotnēji bijis paredzēts. Tas viss, ko gribēju teikt. Es esmu ļoti taisnīgi priekšādātāji un uzskatu, ka tie, kas ir iekļauti runātāju sarakstā, ja viņi tomēr devuši laikā ierocis, parastā, du, parasti dod viņiem vārdu. Bet, nu, jāsaka, jums bija arī zināms pamatojums tam, ko teicāt, un es domāju, ka Koborn kungs nākamajām debatēm savu modinātāju uzliks agrāk. Nākamais runātājs Mirāns kundze. Priekšādātāja, paldies! Komisārs kundze, šīs debats, jāsaka, manī rada mm, lielas raizes. Sociālo nodrošinājumu tiesības eh, darba ņēmējiem ir ārkārtīgi nozīmes. Ir jāizvairās no krāpniecības, no negodīgas konkurences. Ne, ir jārespektē šīs tiesības, jānodrošina juridiskā pārliecinātība, jeb noteiktība Un esam piedzīvojuši virkni tādu piemēru, kur ir virkne kļūdu. Un, nu, piemēram, ir arī tādi jūrnieki, kas savas iemaksas veids Norvēģijā un tāpat laikā sociālos pabalstus var saņemt kur citur šeit Eiropas Savienībā. Tas attiec arī, piemēram, uz galīciešiem, um, kas pēc tam pārvāc uz Portugāli. Un, jāsaka, sociāla nodrošinājuma sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Nu, no Eh, ir arī tādas, kas ierodas, piemēram, te no Šveices eh, un tā tālāk darba spēka mobilitāte manā valstī, jāsaka, ir tāda, ka pārsvarā notiek emigrācija. Nu, līdz ar to arī parlamentā nerad tiek skatīti jautājumi par šo lietu. Tiek uzdoti virkni jautājumi un ir nepieciešams strādāt pie vienlīdzīgas attieksmes pret visiem. Thank you, Mr. Paldies, paldies. Nākamais runātājs Sperento Lopes. Priekšādātā paldies. Priekšlikums, ko šeit viens otrs tagad mēģina bloķēt, manuprāt, ļautu gūt progresu šai jomā, vismaz salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Šī koordinēšana ir nepieciešama. Un nepieciešams saglabāt šeit arī tādu solidāro aspektu kopumā, jābūt taisnīgai atlīdzībai, nu, ja cilvēki strādā visu savu dzīvi, tad. Mm, jānodrošina arī nediskriminēšana, lai kur viņš nedzīvotu. Nu, piemēram, pavisam nesen eh, komisija nāca klajā arī priekšlikumu pensiju jomā. Nu, piemēram, tiek šur un tur arī pensiju vecums joprojām pacelts. Un eh, redzam, ka arī eh, pētījumi liecina par nu, to, kā tas viss ietekmē darba tirgu. Jo tieši ar algu palielināšanu un nodarbinātības radīšanu šo sociālo sistēmu var padarīt spēcīgu. Par to liecina pētījumi. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies, un tagad došu vārdu komisārai Taisenai. Lūdzu! Taisens kundze! Thank you, Madam uh, Chair. Priekšādātāji, paldies! Godātie deputāti! Gribu teikt jums paldies par, šo, ļoti, par šīm ļoti interesantajām un dzīvīgajām debatēm par šo nozīmīgo jautājumu. Esam ierosinājuši modernizēt sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Ar šo priekšlikumu nācām klajā pirms divar pusgadiem, tātad ļoti savlaicīgi. Un, uh, šo priekšlikumu izstrādājām tāpēc, ka nepieciešams e, rēģēt uz to, ka arvien vairāk darba spēku ir mobīli. Šai kopējā kontekstā, ņemot vērā arī demogrāfiskās pārmaiņas, pašreizie notikumi ir jāatsvaidzina, un tiem jābūt tādiem, ka tie adekvāti aizsargā pilsoņus darba ņēmēju pārvietošanās būs iespējama tikai tad, ja šie darba ņēmēji var saņemt arī sociālo aizsardzību. Noteikumu modernizācija nodrošinās nacionālajām valsts pārvaldēm labākus instrumentus, kā cīnīties pret uh, pārkāpumiem un krāpšanu. Tāpat arī noteikti skaidri termiņi, kas ieviest, piemēram, sadarbības īstenošanai starp administratīvajām iestādēm minēja jau arī likumisko noteiktību, respektīvi visiem pilsoņiem tad ir pilnīgi skaidri noteikumi, uzņēmiem tieši tāpat, un viņi var īstenot brīvu pārvietošanās principu. Tie visi ir iemesli, kāpēc nevaram atļauties atcelt šo noteikumu modernizēšanu uz kaut kādu vēlāku laiku. Un tāpēc komisija, godātie parlamenta deputāti, e, rēķinās ar jums, ar jūsu kā parlamenta atbalstā, jūs pieņemat šo nostāju pirmajā lasījumā, tā parādot pilsoņiem un darba ņēmējiem, kā arī uzņēmumiem, ka mums rūp sociālais nodrošinājums un ar to saistītās tiesības, un ka mums rūp tas, ka sociālā nodrošinājuma sistēmai un iekšējiem tirgumam jāspēj darboties. Sociālo sistēmu koordinēšana ir ārkārtīgi svarīga šai brīvās pārvietošanās eh, kustībai. Un tas attiec gan uz darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātājiem, gan uzņēmumiem, kas darbojas vien, vienotajā tirgu. Un es esmu pārliecināta, ka šis parlaments varēs parādīt pilsoņiem līdz vēl savā pēdējā mandāta dienā, ka viņu tiesības tiešām ko nozīmē. Šis parlaments parādīs Eiropas uzņēmumiem, ka tas saprot uzņēmumu vajadzības, ka tas saprot arī MVU vajadzības un prasības. Un tas parādīs itin visiem, ka Eiropa patiešām var dot rezultātus un progresu. Un priekšādātāji, ja nu jūs man ļausiet, tad beigu beigās gribu burtiski jū, vienu minūti jūsu laika uh, veltīt pateicības vārdiem. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās šajā parlamenta sasaukumā. Sadarbības ar komisiju un Eiropas parlamenta deputasiem, ir īpaši Empelu komiteju, bijušas vienmēr izcila. Un domāju, ka mēs tiešām esam ļoti daudz ko kopīgiem spēkiem panākuši un gribu teikt lielu paldies par visu darbu, ko esam padarījuši, un lai jums veicas turpmākajā. Thank you, madam. Paldies, eh, Taisens kundze. Es esmu pārliecināta, ka nodarbinātības komitejas deputāti jūs pazīst labāk, bet no savas puses es vēlētos arī jums pateikties par jūsu sadarbību, par to, ka tikāties ar grupām un vienmēr atcerējāties par pilsoņu interesēm. Vēlu jums eh, visu to labāko no parlamenta puses jūsu tālākajos eh, darbos. Paldies, un tagad eh, dosim vārdu uz divām minūtēm referentam Balas kungam. Priekšādātājs kundze, jā, šī ir jūsu pēdējā uzstāšanās, un es uh, arī jums vēlos teikt, ka es bieži vien domāju par šo plaisu starp kreisajiem un labējiem, un dažkārt šķiet, ka labējie ir pat lielāki pro progresa aizstāvi nekā kreisie. Mēs redzam, ka pats ļaunākais, kas varētu ar mums notikt, ir bailes. Un es dzirdēju ļoti daudz baiļu šīs dienas Uh, uzstāšanās. Un īsnībā šīs bailes ir pilnīgi nepamatotas. Tiek teikts, ka sešu mēnešu eksportēšana, ko mēs panācām, tātad, uh, ja jūs esat nostrādājuši 20 gadus valstī, uh, tad sešu mēnešu eksportēšana ir tāda kā dāvana atšķirībā no tiem, kas strādā ziemeļos vai dienvidos. Bet uh, Mēs redzam, ka šī seša mēneša eksportēšana darbojas daudz labāk, darbu ir atrast daudz vieglāk nekā ar trīs mēnešu termiņu. Uh, Tāpat arī es dzirdu, ka deputāti no ziemeļiem un rietumiem nav pateikuši nevienu vārdu par lielajiem uzņēmumiem, kas organizē sociālo dempingu. Tie taču nav austrumu strādnieki, kas organizē šo dempingu, tie ir lielie uzņēmumi. Un jūs eh, nevienu reizi neko nepateicāt par to, kā vērsties pret šiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu atbilstošu tiesības darba ņēmējiem. Uzskatu, ka tās ir tieši bailes, kas mūs ir pārņēmušas. Un tās ir bailes no šiem lielajiem uzņēmumiem, ko jūs nemēģināt šodien uzrunāt. Es domāju, ka tas ir bēdīgi. Tas ir bēdīgi, jo īpaši mēs runājam, ja mēs domājam par savām valstīm, bieži viena kreisie ir mazākumā. Kā mēs varam runāt par savu valsti un par savas valsts interesēm? Jā, tagad būs drīz Eiropas vēlēšanas. Mums vajadzētu domāt par visu strādnieku interesēm, kuriem ir kopīgas intereses, kuriem ir jāstājas pretī šiem lielajiem uzņēmumiem, kuri mēģina šos eh, strādniekus vienu pret otru sarīdīt. Es eh, gribētu vērsties pie visiem progresīvajiem spēkiem parlamentā. Es gribētu vērsties pie tiem, kas eh, domā, ka Eiropa varētu būt progresa sinonīms. Eiropai ir jānodrošina progress visiem pilsoņiem, neatkarīgi no viņu nacionalitātes. Tieši tā ir Eiropa. Es, protams, nesaku, ka šis teksts ir perfekts vai ka tas visu atrisina, bet tas ir pierādījums progresām un mierīgām attiecībām starp darba ņēmējiem. Tāpat arī tā ir cīņa pret negodīgu konkurenci. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa un progress būtu vārdi, kurus varētu teikt vienā teikumā. Paldies! Nu, ceru, ka mēs šīs bailes varēsim aizstāt ar cerībām. Un eh, tā kā es esmu tādā dzēnieciskā noskaņā, es gribētu šeit citēt īru dzēnieku Šeimasu Čīniju. Believe that a farther shore is reachable from here. Believe in miracles and cures and healing wells Un ar šīm dzejas rindām es eh, tagad ieturēšu pauzi. Mums būs īsa pauze pirms nākamajām debatēm, kur mēs runāsim par Eiropas nākotni. Un cerams, ka mēs dzirdēsim daudz cerīgu vārdu. Mēs runāsim ar Latvijas premjeru Kariņkungu.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 Today is possible to start immediately. Everybody Šķiet, varam sākt eh, sēdi nekavējoties. Visi labi pazīst mūsu draugu, bijušo eh, mūsu parlamenta deputātu, Latvijas Republikas premjerministru Krišānu Kariņu. Paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu piedalīties šajās ļoti svarīgajās debatēs par Eiropas eh, nākotni. Tu ļoti labi pazīsti šo parlamentu un debates ar tevi noteikti būs ļoti vieglas. Tu jau zini, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja, mūsu pozīcija, tāpat arī komisijas nostāja, tāpat arī komisijas vicepriekšsādātāja nostāja. Liels paldies par šīs dienas vizīti, un mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments būtu Uh, pašā centrā šajās debatēs par Eiropas Savienības nākotni. Un uh, mēs uh, bez kavēšanās tad arī dosim vārdu. Un tagad var pieteikties arī runātāju brīvā mikrofona sadaļai. Un mēs slēgsim šo pieteikšanos pēc premjerministra uzrunas. augsti godātais prezident juncker kungs cienījamās deputātes godājamie deputāti dāmas un kungi draugi! mani patiesi milzīgs prieks šodien jūs uzrunāt par tik nozīmīgu tēmu par eiropas nākotni. kā jūs zināt eh, es gandrīz desmit gadus esmu strādājis šajā parlamentā kā parlamentārietis un es šo to šajā laikā arī varbūt pagūvu iemācīties. die eine sache was ich gelernt habe Viena lieta, ko es esmu iemācījies, ir tas, ka ja kāds vēlas šeit runāt, tad vajag vismaz izteikties trīs valodās. Savādāk nekas nesanāks. Also, Un tagad uh, būs laiks uh, šīm valodām. Jā, franču valoda man rada mazliet sarežģījumu, diemžēl. Es saprotu šo valodu, bet, lai tajā runātu, man tomēr vēl ir grūti. Tāpēc es turpināšu angliski. It's a change. The end of the... Tā ir liela izmaiņa. Beidzas parlamenta sasaukums, tuvojas vēlēšanas, tas ir pārdomu periods. Bet pirms mēs raudzīsimies uz priekšu, es gribu nedaudz atkāpties atpakaļ vēsturē, ieskicēt kontekstu. Tātad Latvija, Eiropa. Kas saista eiropiešus. Kad mēs par to domājam, tad tā tik tiešām ir mūsu kopīgā vēsture, sākot jau no senās Grieķijas un Romas, eh, cauri kristietības periodam, kristietības izplatījās Eiropā un kristietība eh, izplatījās Eiropā un eh, sasniedz arī attālākos reģionus, arī Baltijas valstis, kas vēl tajā laikā nebija uh, par varbūt šī kopīga reliģiskā un kultūras mantojuma sastāvdaļa. Tas bija tikai 12. un 13. gadsimtā, kad pāvests un Roma atbalstīja krustakaru pret nekristiešiem Baltijas reģionā. Kopš tiem laikiem mūsu valsts ir izgājusi dažādas kultūras izmaiņas, bija renesanses eh, periods, reformācijas periods, eh, apgaismības periods. Šobrīd mūsu valsts ir eh, pārsvarā um, uh, luterāņu ticīga un uh, katoļticīga valsts, vairāk valsts dienvidos. Mēs vēstures uh, griežos un, uh, jā, uh, kā esam Ziemeļvalsts, mēs esam diezgan tādi, nu, racionāli un uzskatām sevi par eh, tādiem tiesības ievērojušiem. Eh, radošums un uzņēmē darbība vienmēr ir bijusi arī mūsu gars. Gadu simtiem ilgi pēc kristietības eh, ienākšanas mūsu valsts ir saskārusies ar dažādiem politiskiem militāriem režīmiem, sākot ar vācu laikiem, tad uh, Dažkārt eh, nāca spiediens no Polijas, no Zviedrijas, Krievijas. Visos šajos laikos mēs esam saglabājuši savu identitāti, kultūru. Un 1918. Eh, gadā pēc Pirmā pasaules kara mēs gal galā paziņojām, pasludinājām savu valsti par neatkarīgu valsti. Un pagāja vēl divi uh, gadi, Eh, vēl divi kara darbības gadi, lai mūsu valsts būtu pilnīgā, pilnībā brīva. Runājot par manu personīgo vēsturi, mans eh, vectēvs, man tēva tēvs, viņš eh, kalpoja cara armijā. Kā karējs, pēc tam viņš pārtapa par bolševiku karēju, viņš cīnījās pret caru, un tad, kad viņa vienība dzirdēja, ka Latvija ir paziņojusi savu neatkarību, tad viņš atgriezās mājās un kļuva par brīvības cīņu karotāju. Nu, tas ir tāds tipisks piemērs šajos laikos. Latvija attīstījās, tad sekoja otrais pasaules karš, tas nodarīja lielu kaitējumu Eiropai, un tad, jāsaka, es parādījos, es esmu bēgļu dēls kara laika bēgļu dēls. Mani vecāki 44. gadā bija bērni, manai mātei bija 8 gadi, tēvam 14 gadi tajā laikā. Viņa mazās laiviņās bēga no Latvijas, devās uz Zviedriju. Apmēram 5000 latviešu nonāca Latvijā, apmēram 200 tūkstoši nonāca Vācijā. Jo padomju armija otro reizi gāja pāri Latvijai, sagraujot valsti. Mani vecāki uzauga Zviedrijā, Tur viņi satikās, aprecējās, un tad viņi emigrēja tālāk uz Amerikas Savienotām valstīm, kur es piedzimu kopā ar savām divām māsām. Pirmo reizi es at ierados Latvijā 1984. gadā. Tajā laikā es mācījos vidusskolā, pēdējā latviešu vidusskolā, bēgļu vidusskolā, kas bija Minstrē Vācijā. Tātad tā bija pirmā reize, kad es ierados Latvijā. Un jāsaka, tā bija pilnīgi cita pasaule. Viss bija pelēks, cilvēku uz ielām nesmaidīja, padomi karēvi, visur kur, visapkārt, viss eh, notika krieviski, un pilnīgi acīm redzami trūka jebkādas investīcijas infrastruktūrā, eh, ceļos, eh, tiltos un tā tālāk. Varēja redzēt, ka viss ir novecojis. Process sākās 80. gada beigās Polijā, Vācijā, tāpat arī mūsu valstī notika pārmaiņas, un mēs beidzot atguvām neatkarību 91. gadā. Un pavisam īsā laikā mēs attīstījām demokrātiskas institūcijas, mēs Eh, sākām uzņēmēju darbību, attīstījām banku sistēmu, tirgus ekonomiku. Tas viss sākās burtiski no nulles, un 2004. gadā, eh, kas bija tikai 13 gadus pēc neatkarības atgūšanas, mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Pēc pāris nedēļām mēs svinēsim 15. gada dienu, kopš eh, iestājāmies Eiropas Savienībā, un es no savas puses varu teikt savas valsts vārdā, ka neesam nevienu dienu nožēlojuši šo lēmumu un iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad, kas ir Eiropas Savienība? Pirmām kārtām. Un eh, jāuzsver, ka tā ir vērtību eh, kopība eh, - brīvība, demokrātiskums un tiesiskums. Vēsturiski Eiropā strīdi par varu tika risināti ar karēvi palīdzību, ar militāru spēku, ar ieročiem. Uh, militāru sagraušanu. Kā tas notiek šodien? Tagad ir uh, debates, nogurdinošas debates, balsošana, bet nu, tas ir daudz labāk nekā šī vēsturiskā senā darbība. Jārunā par Eiropas uh, ekonomisko attīstību, un tās pašā sirdī ir vienotais tirgus. Atverot savas robežas savā starpā, mēs esam izveidojuši vienu no lielākajiem tirgiem pasaulē - vairāk kā 5 miljonu 500 miljonu iedzīvotāju, kas ir diezgan līdzīgs apjoms ASV tirgumu, kas tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajām ekonomikām pasaulē. Bet ne viss ir tik labi Eiropas Savienībā. Mēs visi, kā politiķi, zinām, ka ir diezgan spēcīgas tādas jūtas pret Eiropas Savienību. Ir politiķi, kuri piedāvā ļoti vienkāršotas atbildes uz ļoti sarežģītiem problēmu jautājumiem. Bieži vien mēs to saucam par populistiem. Uh, mans uh, signāls ir tāds uh, - necīnīsimies pret populistiem. Tas ir bezjēdzīgi, bet centīsimies saprast, kāpēc cilvēki uzklausa populistus, kāpēc viņi ir neapmierināti. Tātad, kāpēc cilvēki ir neapmierināti? Kas ir noticis? Atgriezīsimies atpakaļ desmit uh, gadus. 2008. 2009. gads eh, ASV sabruka banka. Nu labi, bankas sabruka šur tur, ik pa brīdim, bet uh, tas radīja ķēdes reakciju. Radās uh, banku krīze visā pasaulē, izvērsās arī Eiropā. Tas noveda pie ekonomiskas krīzes lielākā kopš eh, lielās depresijas laikiem. Manas valsts IKP samazinājās par turpat vai vienu ceturdaļu, kas ir viens no tādiem smagākiem kritumiem. Arī citās valstīs IKP samazinājās, varbūt ne tik lielā mērā. Un tad, kad mēs atkopāmies no šīs ekonomiskās krīzes, kas notiek pēc tam? Sākās migrācijas krīze. Tuvējos austrumos eh, sākās eh, nemierīgi laiki, tas noveda pie asiņainām revolūcijām, tālāk eh, migrantu bēgļu plūsmas. Tā visa rezultāts ir tas, ko es sauktu par politisko krīzi. Cilvēki zaudē uzticību sistēmai, un ir pilnīgi saprotams, ka viņi ir zaudējuši šo uzticību, un tāpēc mums ir jāpalīdz viņiem atgūt uzticību. Ja mēs lūkojamies uz vēlētājiem, kas viņus satrauc visvairāk? Es teiktu, ka ir četras jomas eh, - darbs, nodarbinātība, dzīvesveids, eh, kas ir saistīts ar emigrāciju, tālāk vide un eh, drošība. Lai runātu par Eiropas nākotni, ir jārisina visi šie četri jautājumi. Tātad, kā ir ar darbu, nodarbinātību? Eiropas Savienībā ir mehānismi, lai veicinātu darba vietu skaita palielināšanos un izaugsmi. Un to mēs saucam par vienoto tirgu. kā bērns. Es atceros vienu no ezopu fabulām. Tēvam trīs dēli, un viņš iedod koku vienam no dēliem, un dēls pārlauž šo koku. Un tad viņš iedod vēl vienu koka gabalu dēlam, un dēls atkal to pārlauž. Un viņš saka, nu, nu kas tad ir? Un tad viņš iedod dēlam veselu tādu saišķi ar kokiem, un dēls mēģina. Uh, iedod sanam brālim, vēl, nu, tie mēģina pārlaust šo saišķu un nevar pārlaust. Nu, tā kāda tad ir uh, šīs fabulas morāla? Uh, ja tu esi viens, tevi var viegli salauzt, kā zariņu, kā koka gabaliņu, bet, kad jūs esat vienoti, jūs esat uh, spēcīgi, un tas arī ir vienotā tirgus skaistums. Mūsu priekšā ir izaicinājumi, ir izaicinājumi vienotiem tirgumam no ārpuses. Ķīna stiprinās kā lielvara, tāpat arī ASV, kuras administrācija šķiet varbūt. Uh, Eh, arī ir mainījusies, un šķiet, ka viņiem ir, eh, viņi ir uzņēmušies galveno lomu organizējot pasaules kārtību. Kā tad ar Ķīnu? Tā ir valsts, kas atklāti subsidē savus eh, rūpniecības sektors, un šie rūpniecības sektori iespiežas Eiropā uz tādiem ļoti negodīgiem pamatiem, jo Eiropas Savienības uzņēmiem nav tikpat vienlīdzīgi piekļuvē Ķīnas tirgiem. Kāda tad ir atbilda? Es gribētu teikt, atbilda uz negodīgu konkurenci nav protekcionisms. Mēs nevaram iet to ceļu, ko iet ķīnieši. Mēs nedrīkstam kļūt tādi kā viņi, bet jāprasa, lai ķīnieši kļūst līdzīgāki mums, tai ziņā, ka ir jāatver arī viņiem savus tirgus. Mums, kā Eiropas Savienībai, kā vienotiem tirgumiem, ir liels spēks, un tas mums ir jāizmanto. Bet tā tad nebūsim šie atsevišķie zāriņi, bet būsim šis saišķis, ko nevar pārlaust. Un um, tādējādi mēs varēsim mainīt uh, lietas pasaulē. Eiropas Savienībā iekšienē mums joprojām ir šķēršļi. Un tie saistās ar iekšējām barjerām vien, vien, vienotajā tirgū. It īpaši digitālajā jomā, tāpat arī pakalpojums sniegšanas jomā. Es uzdodu jautājumu sev un jautājiet arī sev, Kāpēc lielākie internetu uzņēmumi nāk no ASV? Kāpēc tie nav Eiropas uzņēmumi? Domāju, ka atbilde ir diezgan acīm redzama. ASV ir dolāra zona, viņiem ir eh, federāla valdība, federāls budžets un uh, Viņiem nav nekādas eh, barjeras, tirzniecības barjeras starp štatiem. Tātad viņiem ir tiešām patiesi vienots tirgus, eh, mazāks nekā mums, 330 eh, miljoni, bet mums ir pārāk daudz barjeras un šķēršļi. Tātad, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam, lai mums būtu šie tā sauktie nacionālajie čempioni, vadošie uzņēmumi, tad nedomāju, ka mums vajadzētu mainīt savus konkurences noteikumus, lai mākslīgi radītu šos vadošos uzņēmumus. Mums ir jālikvidē barjeras. Uh, vienotajā tirgu, lai šie mūsu vadošie uzņēmumi, nacionālai čempioni augtu, lai viņi varētu attīstīties, arī uh, sacensties ar ASV un Ķīnu. Now, one of the cornerstones Viens no stūrakmeņiem vienotajā tirgu ir finanšu sistēma bankas. Pirms desmit gadiem lielākais apdraudējums bankām bija likviditāte. Tā tad mēs radījām Banku Savienību, lai nodrošinātu, ka Eiropas centrālā eh, banka uzrauga lielākās bankas, tātad, lai būtu, lai šīs bankas pastāvētu rīt, kad pamodīsimies, bet pasaule ir mainījusies pēdējo desmit gadu laikā. Likviditāte vairs nav galvenā problēma. Un ir radusies cita problēma - terorisms Eiropā un uh, terorismu finansēšana. Kā jau tas bieži gadās, tas notiek ar nelegālu līdzekļu palīdzību, kas pārvietojas Eiropas Savienības banku sistēmā. Tātad, kāda ir mūsu pozīcija, cik tālu esam tikuši cīnoties pret naudas atmazgāšanu? Ar Sargentīnī kundzi kopā šeit parlamentā mēs strādājām pie divām pēdējām direktīvām pret naudas atmazgāšanu izstādētu politiku. Tātad. Mums ir uh, šīs direktīvas pret naudas atmazgāšanu mēs cenšamies uzraudzīt procesus un novērst to, lai netīra nauda ienāktu sistēmā. Uz austrumiem no Eiropas ir valsts liela ekonomika - Krievija, un jau gadiem ilgi, jau pēdējos 20 gadus, nauda no Krievijas. Uh, iziet no šīs valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropa ir droša, Eiropā valda tiesiskums un Eiropā neviens neatņem jums naudu bez tiesas lēmumu. Tas nevar notikt. Un tātad šī nauda grib nonākt Eiropā. Varbūt lielākā daļa šīs naudas ir tīra, bet daļa noteikti nē. Un tie, kas strādā šo netīro naudu, noziedznieki, es te nerunāju par eh, cilvēkiem, kas eh, cenšas optimizēt eh, savus nodokļus un izdevumus, bet es šeit runāju par smagiem noziedzniekiem, kas pārvieto miljoniem eiro. Viņi kā ērgļi lido un skatās, meklē, kur ir kaut kādi vājie posmi, tātad šajā valstī varētu darīt, darīt to, tur varētu izmantot to, un arī mūsu valsts ir bijusi šajā ķēdē. Jāsaka, mēs nebijām vieni. Naudas atmazgāšana ir visas Eiropas problēma. Kopš es esmu kļuvusi par premjerministru, man nav pacietība gaidīt, kad mēs visu sakoordinēsim. Es cenšos sakārtot savu pagalmu. Un mums būs vistīrākā un visizturīgākā banku sistēma Eiropā. Un uh, Eh, pēc eh, pusotra gada es ceru, ka mēs varēsim runāt šeit tālāk eh, par to, kā sakārtot banku sistēmu, bet nu, tā ir tāda kā cīņa pret žurkām. Es gribu būt drošs, ka manā mājā žurkas nebūs, ka būšu viņas izdzinis, bet nu, kā ar maniem kaimiņiem. Noziedznieki varbūt būs pametuši Latviju, bet, diemžēl, esmu pārliecināts, viņi nebūs pametuši Eiropu. Tā tad mums būs jāiztīra visa apkārtne. Uh, Tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzraudzīt eh, šos pret naudas atmazgāšanas eh, pasākumus, un arī tie ir jāiekļauj piesardzīgās uzman, uzraudzības sistēmā. So another concern. Nu, un vēl viens mm, problēma jautājums, kas aktuāls mūsu vēlētājiem - imigrācija, mūsu dzīvesveids. Un šajā gadījumā nav vienkārši atbildi. Arī man nav tādas vienkāršas atbildes uz to visu. Nevienam domāju, nav. Patiesība ir tāda, ka Eiropa patiešām ir fantastisks galamērķis visiem, kas vēlas šeit ierasties, strādāt, dzīvot. Mums ir stabila tautsēmniecība, stabila demokrātija, mums ir tiesiskums, mums ir individu brīvības un ļoti daudzas mūsu kaimiņu valsts ir tādas, kur tā visa nav. Un, protams, pieaugot autokrātijai, rodas tāds tālāks spiediens šiem cilvēkiem ieceļot Eiropā. Un jāsaka, šāda veida situācija, nu pat pati par sevi neizvadīs. Tāpēc mums jāiemācās ar to visu tikt galā. Mana valsts savulaik piedzīvoja krietnu imigrācijas vilni. Tas toreiz bija 50 uh, eh, padomju okupācijas gadu laikā. Vairāk kā 700 tūkstoši krieviski runājoši migranti ieradās Latvijā, un tas bija, vien, tā bija viena trešdaļa no mūsu iedzīvotāju kopskaita tobrīd. Tātad 700 tūkstoši cilvēki ieradās. Un mums nāca uh, Mums tajā laikā nebija pašiem savas valdības. Tā bija Maskava, kas pieņēma lēmumus, un bija pilnībā viņu lēmumi. Nebija nekāda līdzlemšana, pilnīgi noteikti. Nekādas teikšanas mums. Pēc neatkarības atgūšanas, kā mēs risinājām šo situāciju? Ar vienu vārdu - integrācija ir nepieciešams strādāt ar šiem cilvēkiem, strādāt pie izglītības sistēmas. Šie cilvēki ir jāieved mūsu kultūrā, jā, imigranti ir jāiesaista mūsu kultūrā, un tas ir tas ceļš, kā virzīties uz priekšu. Nevaram pret to cīnīties, nevaram apturēt šos cilvēkus, nevaram apturēt viņu vēlmi šeit ierasties, jo mēs esam lielisks galvmērķis, bet mums jāstrādā pie šo cilvēku integrēšanas un mēs varam, protams, kaut ko darīt, lai mazinātu šīs ieceļojošo cilvēku plūsmas, un tas nozīmē savukārt strādāt pie ārējām robežām ar Frontex. Tā ir lieliska programma, un tā ir jāspēcina tālāk. Jo, ja mēs varēsim saviem vēlētājiem parādīt, ka mēs varam kontrolēt ārējo robežu, tad tādā gadījumā iekšpusē robežas nebūs vajadzīgas un nebūs tāda situācija kā pirms pāris gadiem, kad Schengen zonā eh, šīs robežas atkal parādījās. Atcerieties, kad mēs braucām šeit uz Strasbūru, ka tilts reizēm tika slēgts, jo katra mašīna tika pārbaudīta sarežģīta. Nē, tā nedrīkstam virzīties uz priekšu. Mums ir vajadzīgs atvērt visas iekšējās robežas, lai varētu darboties vienotais tirgus, un tas nozīmē, ka jābūt e, spēcīgiem pie ārējām robežām. Mums ir, jā, protams, būs jāveido arī bēgļu apmetas, jāfinansē tās, mums būs jāfinansē arī tiesiskuma attīstīšana trešās valstīs. Arī tas ir neizbēgami, un mums pilnīgi noteikti būs jāstrādā pie integrācijas. Eiropa ir 20, joprojām 28 valstu savienību, suverēnu valstu savienību, kurai katrai ir sava nacionālā identitāte. Un ārkārtīgi svarīgi, lai šo nacionālo identitāti sagat, saglabājam, kultūru, valodu saglabājam. Un to varam darīt ar integrācijas procesu palīdzību, integrējot šis cilvēks, kas šeit ierodas. Ieceļojošiem ir jāpielāgojas mūsu valstī, jo tā tas pasaulē mēdz notikt. Un pie tā mums arī jāstrādā. Ja mēs parādīsim, ka varam kontrolēt ārējās robežas, ka varam integrēt ieceļojušos, tad tādā gadījumā gadījumā arī vēlētāji būs krietni mierīgāki un nebūs tik satraukušies. Trešām kārtām vidas aizsardzība klimata pārmaiņas, un te jau man nav tagad de detaļās par to jārunā, patiešām ir reāls. Ehm, mēs esam izmantojuši ogli, naftu, gāzi, mēs esam, un tas ir, tam jāpieliek punkts. Un tāpēc tiesība akti iet pareizā virzienā, jāsamazina CO2 emisijas, jāpalielina atjaunīgi energoresursi, tas viss ir jādara bet, protams, sastopamies arī ar zināmām grūtībām, jo ne visās dalībvalstīs ir vienāds šis enerģijas kokteils. Manas paša valsts eh, nedaudz atpaliek aiz Zviedrijas. Mēs gandrīz 40% enerģijas iegūstam no atjaunīgiem resursiem, bet ne, visi, ne visas valstis ir pa, m, mm, tik tālu progresējušas. Daudzas joprojām atkarīgas no oglēm. Un eh, nevaram vienkārši tā mm, vēlmes izteiksmē atteikties no fosilajām degvielām. Nē, tam būs vajadzīgs arī laiks. Un neskatoties uz to, cik strauji vēlamies virzīties uz priekšu, ir vienas struktūrāls pārmaiņas, kas būs vajadzīgas, lai pārmaiņas varētu būt straujākas. Un, respektīvi, te es esmu atkal kā vienotā tirgus aizstāvis, respektīvi mums ir jāatver tirgus enerģijas tirgus konkurencei. Ir nepieciešama konkurence arī atjaunīgajiem energoresursiem, lai te varētu pielāgoties šai situācijai. Nu, piemēram, elektrības tirgus. Daudzās uh, valstīs joprojām tiek regulēta elektrības cena. Nu, piemēram, lūk, pirmdien no rīta, pirmdien pēcpusdienā, nu, kaut kad ir šie lētākie laiki, un līdz ar to nav nekādas motivācijas, piemēram, cilvēkiem domāt par to, kurā brīdī iedarbināt savu trauku mazgājumu mašīnu vai veļas mašīnu. Nav nekādas motivācijas šādā ziņā pīķi stundās elektrību ietaupīt, bet ja konkurence būs atvērta, ja būs pakalpojumu piedāvātāji, kas automātiski regulēs šo elektrības cenu tā iepirkuma brīdī, tad radīsies arī motivācija. Mēs varēsim samazināt kopumā šo vispārējo vajadzīgo kapacitāti, lai nodrošinātu, piemēram, elektrības apjomu pīķa stundās, jo pīķa stundās parādīsies motivācija neizmantot elektrību. Nu, piemēram, mm, leduskapi varēs par pāris grādiem mm, pagriezt ciltāku, lai tik daudz netērētu enerģiju un tā tālāk. Bet ir vajadzīgs deregulēts elektrības tirgus, ja vēlamies, lai atjaunīgie resursi patiešām gūst lielu lielāku svaru šai kopējā situācijā. Konkurence ir viss. Un trešā problēma - drošība un drošums. Nu, protams, katram Eiropietim tas nozīmē ko citu. Dienvidē Eiropā, kad cilvēki domā par drošību, viņi vairāk domā tieši par draudiem, ko rada nekontrolēta migrācija terorisms ir vēl viens milzīgs drauds, ko cilvēki izjūt. Eiropas rietumos varbūt lielākais drauds šobrīd ir tas, ka Brexit varētu norisināties nekontrolēti. Un tas ir drauds ne tikai tirsniecībai, bet arī, piemēram, mieram Ziemeļīrijā. Tās ir ļoti nopietnas bažas vēlētājiem. Pats esmu no Latvijas un nav jau nekāds noslēpums, ka tad, kad latvieši domā par drošību, mēs domājam par Krieviju. Krievija ir mūsu austrumu kaimiņš. Mums visiem tas ir austrumu kaimiņš. Un Krievijā pie varas ir valdība, kura pol, kuras politika ir vien, vien ļoti vienveidīga. Visos savos politikas dokumentos viņi to arī izpauž. Respektīvi, viņi ir pārliecināti, ka viņi vienmēr ir ienaidnieku aplenkumā. Viņi vienmēr tiek apdraudēti. Tā viņi uzskata, tā viņi rīkojas. Un tāpēc viņu vēlme cīnīties par to visu ir padarīt ienaidniekus vājākus. Un lielākais draudz, ko šobrīd piedzīvojam no Krievijas, ir nevis militāri draudi, un tas ir, tie, protams, arī ir draudi, tie ir aktuāli. Tam mums ir NATO, mums pašiem sava gatavība, bet lielākie draudi šobrīd ir tieši šī maldinošā informācija, dezinformācijas kampaņa, ko ko viņi īsteņo, īsteno. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir tik daudz dažādu iekārtu, kas ir uz mūsu galdiem, kabatās un tam līdzīgi. Tieši tāpat kā visi citi pirms pāris eh, gadiem es sapratu, ka šis informācijas, informācijas ēra nozīmē neierobežot piekļuvi informāciju, var iet internetā, visu atrast, visādas frāzes, citātus, faktus, bet tāpat laikā sociālie mēdī arī ir lielisks veids, kā izplatīt dezinformāciju, melus, un turklāt tas notiek momentāni. Arvien vairāk cilvēku ziņas izlasa lasa nevis, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, kā piemēram avīzēs, kur tās ieliek izglītoti žurnālisti, kas pārbauda šo ziņu avotus, bet drīzāk šīs ziņas viņi saņem internetā. Un te jāatceras viena ļoti svarīga lieta. Ir ļoti nopietni jāraugās uz to, kā mums kā likumdevējiem jārīkos attiecībā uz platformām, kas piedāvā interneta saturu. Un tas, jāsaka, ir ļoti delikāts jautājums, nenoliedzami, jo ir tāda ļoti trausla līnija nu, starp no vienas puses atbildības uzņemušos, no otras puses cenzūras noteikšanu. Kā latvietis es nekad neatbalstīšu cenzūru te ir nu, pamatīgas vēsturiskas konotācijas. Bet mums ir jāspēj iet pa šo smalko robežu, vienlaikus tāpat laikā arī uzņemoties atbildību. Mums ir jānovērš tas, kas sašķēļ sabiedrību, kas liek mums vien, vērsties vienam pret otru. Nu, piemēram, vakcinācijas jautājums. No kurienes parādījās visi šie argumenti, ka vakcinācija noved pie, pie autisma? Uh, nu, visa šī informācija nāca no Krievijas, tas tāpēc, ka viņi vēlējās mūs sašķelt. Uh, Nu, lūk, un tad eh, bija visi šie raksti par to, ka, lūk, vakcinācija noved pie nopietnām veselības problēmām. Arī migrācijas jautājumā tieši tāpat, Brexit gadījumā tieši tāpat šeit ir plaša dezinformācija. Viss šis informācijas bu burbulis arī attiecībā uz to, ka Džordžs Soros esot šis briesmonis, kas apdraud mūsu dzīvesveidu. Visa šī informācija nāk tikai no viena avota. Un ja mēs šos faktus nepieņem, šo faktu nepieņemam, tad nevaram šo problēmu arī risināt. Bet es domāju, ka drošības vārdā tīri militāri, piemēram, Latvija mm, iegulda 2% no IKP eh, militāra aprīkojumā un domājam, ka katrai valstī to vajadzētu darīt. Mēs arī daļu no NATO, bet militārā, militārās aspekts tikai viena daļa no, šīs, no šī vienādojuma. Un otrs ir šī dezinformācija, šīs maldinošās informācijas izplatīšana. Un te arī mums vajadzētu tam visam pieiet ar tiesību aktiem. Finally. Un visbeidzot, es jau nebūtu nekāds Latvijas politiķis, ja nepieminētu arī budžetu, daudz gadu finanšu plānu, šo septiņu gadu budžetu, kuru šobrīd cenšamies pieņemt. Es pilnībā piekrītu. Tieši tāpat kā šis parlaments, ka mums ir nepieciešams vairāk investēt Eiropā pētniecībā un izstrādē šais jaunajos spožajos prātos, kas var nodrošināt tālāk izaugsmu, kas var labklājību nākotnē, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. But... Bet tāpat laikā tikpat svarīgi ir veicot šīs investīcijas pētniecībā un izstrādē, nedarot, nedarītot tikai, piemēram, vienā vai otrā galvaspilsētā. Šīm investīcijām jābūt visā Eiropā, jo tie gudrie prāti jau pastāv visur Eiropā. Visur Eiropā ir vajadzīga šī izaugsme. Ja domājam par izcilību un ja vēlamies to koncentrēt tikai dažās valstīs, tad mēs izdarām sev lāču pakalpojumu. Līdz ar to jā, pētniecībai un izstrādēji, bet tam jānotiek izlīdzināti visā Eiropā, un tas ir ļoti nozīmīgi. Clever vieda kohēzija. Arī kohēzija joprojām ir svarīga, bet arī tai jābūt izlīdzinātai, jāpārliecinās, ka arī nabadzīgākie reģioni tiešām atgūstas, un tas ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, un kas nav maz svarīgi, piemēram, lauksaimnieka Eiropā. Mēs zinām, ka vēsturiski Eiropas budžets vienmēr ir bijis saistīts lielā mērā tieši ar KLP, jeb kopējo lauksaimniecības politiku, un tas joprojām ir nozīmīgi. Bet gribu tikai arī atgādināt, ka vēsturiski mums šobrīd ir iespēja izlabot kādu kļūdu. Visi Eiro, lauksaimnieki Eiropā konkurē vienotā tirgu, un, nu, ja pārdot, tiek pārdoti drau, graudi, tie ir, nonāk Eiropas tirgu. Subsīdijas īstenojumi ar tiešmaksājumu palīdzību, bet te ir viens. Mm, joks. Eh, visi lauksaimnieki neseņem vienādus tiešmaksājumu apjomu, un ir trīs valstis, kas saņem vismazāk šo maksājumu, un tās ir trīs Baltijas valstis - Latvija, Lietuva un Igaunija dažādu matemātisku aplēšu dēļ, kas saistīts ar 90. gadiem kā atsaucas punktu to noteikšanai. Mūsu lauksaimnieki šobrīd konkurē ar visiem pārējiem lauksaimniekiem, un vienīgais veids, kā viņi var konkurēt šobrīd, ir pamatojot uz savas labklājības rēķina. Viņi ir spiesti konkurēt šai pašā vienotajā tirgu, un ja mēs īstenojam subsīdijas, un es um, nu, domāju, ka varbūt vajadzētu atteikties no subsīdijiem, domāju, ka septiņu gadu laikā pie tā nenonāksim, bet